nacionālos parlamentos, kā šeit. Mums ir jāstartē ofensīvu. Iesaistīsim arī dalībvalstu parlamentu šajā komunikācijas procesā. Paldies, Kāras kungs. Līdz ar to diskusijas ir pabeigtas. Balsojums būs rīt. Tagad uh, nākošais uh, darba kārtības punkts. Barņie kungs pārstāv uh, komisiju. Komisijas uzliktie naudas sodi par. Uh, konkurences pārkāpumiem. Komisārkungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es ar lielu prieku esmu šeit uh, uh, Eiropas parlamentā. Almuņas uh, kunga vārdā uzstājos viņu uh, kāvē tikšanās, kurā viņš piedalās starp Eiropas Savienību un Ķīnu un tiek runāts par naudas sodiem cīnoties pret konkurences pārkāpumiem. Un viņa vārdā nolasīšu šo uh, prezentāciju, kā jūs zinat, ka komisija cīnās pret konkurences pārkāpumiem un sodu par tiem, uh, jo jāaizstāv uh, uzņēmumu un arī patērētāju iekšējā tirgu. Mēs varam uzlikt uh, sodus uzņēmumiem, kas mēģina šādi rīkoties, uh, kas uh, pārkāpj uh, noteikums ar dominējušo uh, pozīciju. Uh, mēs varam aprēķināt sodus. Un um, šis mehānisms pastāv četrus gadus. Mēs varam samazināt sodus tām sabiedrībām un uzņēmumiem, kas sadarbojas ar mūsu izmeklēšanu. Piemēram, arī tiem uzņēmumiem, kas akceptē cieši sadarbību ar komisiju. Uh, Tas taupa gan uh, resursus, gan arī darba apjomu uh, abām pusēm. Bet ne vairāk kā 10% no uh, gada uh, apgrozījuma var uh, pārskatīt kā sodu. Tas ir tie griezti šiem sodiem. Uh, Un līdz ar to, dāmas un kungi, deputāti, šie sodi ir tāds būtisks instruments, to nevajadzētu nākotnē pilnībā izsniegt, izslēgt, un būs arī sankcijas, sankcijas individuāls. Dažas dalību valsts izmanto šādas sankcijas, un mēs uzmanīgi izskatīsim juridiskās iespējas. Uh, šādam piemērojumam. Vai nepieciešams formāls juridiskais ietvers 23. regulējums 1 2003 padomas lēmumā, tas ir, tā ir juridiskā bāze, uz kur balstoties komisija uzliek šos sodus, un arī aprēķina sodu apmēru. 23. pants nosaka šo pamatu un arī šos griestus, kurus es tikko nosaucu par darījuma apjomiem ir um, tādas, nu, samērā um, ātri notiekošas prakses juridiskajā uh, uh, izpratnē. Likumā tās ir noteikts un uh, direktīvās. Uh, kā notiek uh, aprēķināti šie um, sodi. Vācijā, uh, Nīderlandē, apvienotajā karalistē um, tas ir uh, šajos konkurences um, regulēšanas noteikumos ietverts. Un mēs neredzam nekādu iemeslu, lai jaunu likumdošanu piedāvātu um, saistībā ar uh, konkurences um, darījumu pārkāpumiem un uzliktiem naudas sodiem. Uh, Vai nepieciešama direktīva, lai noteiktu sodu apmēru? Es uh, skatos uz, kā, uz kādu vērtējumu, jo kaitējums 18 gadījumos starp 2005. un 2007. gadu bija aptuveni 8 miljārdi eiro, kas tika nodarīts kā kaitējums Eiropas Savienībai, un šie sodi uh, paaugstinātot 10 līdz 30 procentiem. Ir uh, grūti, teiksim, mēģināt uh, neizmantot uh, šo uh, instrumenti. Mums ir ļoti rūpīgi jāuzrauga, lai konkurence būtu godīga, un tas ir mūsu darbs. Uh, Mums ir jāsoda nelegāla izturēšanās, jāsoda tā vienotā, vienotā tādā līmenī. Un tam ir jābūt arī atspoguļojumam, tam kaitējumam, kas tiek nodarīts, un arī tam labumam, kas tiek nelegāli gūts. Mēs mēģinam efektīvi rīkoties. Uh, un aicināt uh, prakses uh, uzņēmums uh, ievērot konkurences noteikums. Un es nedomāju, ka 2006. gada direktīva būtu jāmaina attiecībā uz sodu aprēķinu. Trešais un pēdējais jautājums - vai jāsamazina soda krīzes laikā? Mēs ļoti uzmanīgi izvērtējam uzņēmumu finanšu situāciju, kuriem dažkārt nebūtu iespējams um, samaksāt. Mēs esam samazinājuši mūsu sodus. Uh, vairākiem uzņēmiem. Piemēram, um, nesen tika pieņemts lēmums attiecībā uz sanitāriem produktiem vans istabām, uh, un mēs uh, samazinājām no 25 līdz 65 uh, procentiem, ne, 75 procentiem vienosodiem. Mēs nevēlamies uzņēmumus izslēgt no tirgus, gluži pretēji attiecīgi uz uh, šiem sodiem, tie ļauj jauniem uzņēmiem uh, sākt uh, darboties tirgu un sākt uh, normāli un uz vienlīdzības pamatiem uh, attīstīt to aktivitātes. Paldies! Tagad runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais runātājs Lēnis kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kungs, komisāra kungs. Vispirms gribētu pateikties komisijai par parādīto elastību. Barņē jau uz to norādīja komisāra kungs, ka eh, jo, īpašās jomās, īpaši būvniecībā, eh, jo ir šī te krīze, eh, tiek tas ņemts vērā, nosakot sodus. Un ir bijusi elastīga rīcība attiecībā uz iespēju maksāt par daļām, tātad komisija ir izrādījusi pretīm nākšanu, ņemot vērā šo smago ekonomisko situāciju, kāda atrodas daudz uzņēmumu. Bet neņemot vērā šo pozitīvu vērtējumu elastību, tomēr ir jāuzdod jautājums, vai sodu uh, novērtēšanas, izvērtēšanas un noteikšanas sistēma atbilst vēl mūsu principiem. Es gribētu uh, teikt, ka par to var šaubīties. Ja mēs runājam par 2003. gadu pirmo regulu, tur komisijai tiek uh, dots ļoti plašs ietvars bez konkrētiem kritērijiem šajā regulā. Tātad komisija pati var to visu izvērtēt. Un uh, tāpēc uh, izskatās, ka Eh, šeit var būt tādi patvaļīgi elementi šajā lēma pieņemšanā. Diemžēl Eiropas pirmās instances tiesa šo te praksi eh, līdz šim ir eh, atbalstījis un nav šeit neko kritizējis. Tagad ir situācija mainījusies, drīz mēs pievienosimies cilvēktiesību konvencijai, pamatiesību harta. Uh, ir kļuvusi saistoša līdz ar Lisabonas līgumu, un līdz ar to varbūt arī uh, tiesvedība mainīsies, un mums vajadzētu par to domāt. Es atbalstu, ka komisija tagad raugoties uz šiem kritērijiem uh, domā par arī par citu sankciju veidiem, un uh, varētu mainīt arī šīs regulas nosacījums, tos varētu konkretizēt arī noteikt precīzāks kritērijs attiecībā uz iespējamiem sodiem. Es personīgi uzskatu, ka tas ir eh, nepieciešams, lai novērstu šo te uh, tiesisko, uh, eh, šis tiesiskos trūkums, ko arī eksperti min. Nākošais runātājs Sančes Presēdo divas minūtes. Gracias, prezidentā, komisāri Barnier. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra kungs. Šis te naudas sodu jautājums ir svarīgs jautājums, arī uh, konkurence pārkāpjoša rīcība. Ja tāda tiek novērota, tad, protams, ir jābūt sodiem. Ja sodi ir uh, minimāli, tad tas ir tāds kā stimuls pārkāpt noteikums. Tātad šiem sodiem ir jābūt a, uh, tiešām a, tādiem, kas darbojas, kas atbaida a, uzņēmumus tā rīkoties. Mums ir jācīnās tātad par godīgu konkurenci. Ir tā, ka komisija tagad eh, var eh, ļoti brīvi pieņemt lēmumus, ir tāda plaša manevrēšanas iespēja, un tomēr arī ir kaut kāda nosacījuma, ir zinām proces, procedūra un ir arī tiesiskā kontrola, līgums un eh, šī te regula. Uh, nosaka nosacījumus arī 2006. gada dokumenti nosaka šos jautājumus. Tas ir tāds labs ietvers, bet, protams, šo sistēmu var vēl uzlabot. Um, aizvien un tiek aptaujāti eksperti un arī nozars pārstāvji. Un te tiek teikts, ka ir jāuzlabo caurskatāmība, jādomā arī par uh, to, kā tas ietekmē mazos un vietējos uzņēmumus, nodarbinātību, uzņēmumu ilgtspējību, un tas ietekmē arī maksājumus. Jāņem vērā arī atšķirīgās sistēmas dalība valstīs. Tas viss ir jāpapildina ar citiem instrumentiem. Varbūt jāuzņems arī individuāla atbildība, varētu padomāt par citiem sodviediem, ne tikai naudas sodiem varētu paredzēt arī tādas privātas darbības, piemēram, individuālā vai kolektīvā veidā varētu būt kompensācija maksājumi. Tas viss ir jāizvērtē un jārīkojas skaidri, lai nevarētu apšaubot mūsu politikas skaidrību. Paldies tagad Intvents kundze, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātājs kundze. Es atbalstu daudz ko, ko teica iepriekšējie runātāji, un es uh, atbalstu komisāra teikto. Uh, Ja es uzmanību uzklausīju, tad es sapratu, ka komisārs eh, ir atvērts eh, parlamenta prasībai, kas tika iekļauts pagājušā gada konkurētas politikas ziņojumā, veidot tādu izsmalcinātāku uh, no instrumentu kopumu, runājot par konkurences politiku. Līdz šim visu laiku bija naudas soda un naudas soda apjoms, bet mums ir jā piesargās, lai tas nekļūst par ideoloģisku debati. Jo mēs runājam par instrumentu kopumu, kas aizkavētu konkurences pārkāpumus. Kā jūs pareiz norādījāt, tas kaitē mūsu ekonomikai, ja tiek kropļot konkurence, un, protams, arī patērētājiem tas nāk par sliktu. Un man jāsaka, ka es domāju, ka sodiem būtu jābūt saprātīgiem. Bet, ja uzņēmumi uh, sūdzās, par uh, sodiem, tad vajadzētu teikt, nu tad neiesaistieties karteļos. Tas taču ir vislabākais veids, kā izvairīties no sodu saņemšanas un maksāsaņas. Uh, pagājuši gad uh, mēs uh, prasījām komisijai nāk klajā ar priekšlikumiem, kas attiektos uz individuālu atbildību, kur jūs minējāt, caurskatāmība, atskaitīšanās, īsāks procedūras, uh, aizsardzības iespējas, mehānismi, lai nodrošinātu uh, procedūras darbību, bet arī korporatīvās programmas un Eiropas standarta izstrādi. Un es gribētu uzzināt, vai komisija gatavojas nākt klajā ar šādiem priekšlikumiem. Mēs saprotam, ka šis ir sarežģīts jautājums, mēs šeit skatām uh, Uh, sadursmes starp nacionālo un Eiropas uh, līmeni, starp kompetencēm un tomēr. Paldies, Intvelds kundze. Tagad gozēs kungs, divas minūtes. Merci, Paldies, priekšsētājs kundze, komisāra kungs. Es atceros, pirms pāris gadiem es uzdevu jautājumu komisāram, kas bija atbildīgs par konkurences jautājumiem. Mm, kā ir uh, novērtēta liederība patērētājiem, ja varētu šos sodus, un šis komisārs sēdes laikā teica, ka es tik un tik daudz uh, miljonus eiro sodos esmu uh, ievācis, to mēs cerējām, bet, nu, līdz tas nebija iespējams netika nosaukt šāds uh, konkrēts skaitlis, bet es redzu, ka jūs, uh, jums jau ir tādi konkrēti skaitļi. Bet vēlos vēl par diviem aspektiem runāt. Pirmkārt, uh, Uh, šie sodi tiek noteikti atkarībā no um, darījuma apņoma. Un uzņēmumi, kas pārkāpj konkurences noteikums, um, varbūt kāds no uzņēmumiem varētu būt mazāks uh, šādā grupā, un man liekas, ka nu, tas ir nedaudz savādi, it īpaši tad, kad ir tādas nu, atšķirīgas arī jurisprudences. Un otra lieta, komisāra kungs, tas esat jūs, kas to saka, ah, nevis jūs kolēģi, jūs bieži runājat par profilaksi. Uh, profilaks ir labāk nekā represija, tā ir efektīvāk. Un tādēļ jautājums, ko es uzdodu, ir, es gribētu zināt, vai šie sodi, kas ir ļoti būtiski, un uh, vai viņiem ir arī tāds preventīvs raksturs. Un tā vietā, lai uh, dotu, teiksim, um, lielāko, no, uh, piešķirt lielāku nozīmi soda apjomam, vajadzētu vairāk kontrols veikt un lielāku profilaks darbu. Uh, Francijā, piemēram, var tikt sodīts ar <clears throat> sots, kas ir 400 tūkstoši gadu darba apmērā. Tas tomēr būtu jāskat tādā konkrētākā plānā. Arī brīdī, kad uh, ekonomiskā situācija ir sarežģīta krāpties un uh, neizmotīt negodāgu konkurenci, tas nav labi, sodiem jābūt proporcionāliem. Un tas ir jautājums, kādēļ mēs izjautājat jūs un uh, jautājumu, vai jūs uh, mainīsiet noteikums, jūs atbildējāt nē, un tas ir žēl. Paldies! Nākošais runātais Skinner kungs, 2 minūtes. Paldies! Es nezinu, kā ir ar to, ka uzņēmiem 400 gadus jāmaksās sodu, bet tas izklausās ļoti drakoniski. Es arī vēl jautāšu komisāram Almunjam par šiem jautājumiem, par kuriem mēs šokar runājam, bet divi īsi konstatējumi. Pirmkārt, komisija uh, ietekmes izvērtējums 2006. gada in, uh, vadlīnijām gatavo, un es domāju, ka tas jāņem vērā. Es gribētu tiešām pārliecināties par to otrkārt. Mēs šokar dzirdējām, ka e, galvenā uzmanība ir uz sodiem. Sodi, kas tiek uzlikt e, uzņēmumiem, kas ir pārkāpuši konkurences likumdošanu. E, te var būt gradācijas, bet acīm redzot, šie sodi neatbaida uzņēmums. Varbūt mums jābūt radošākiem. Atībā uz vienošanās par cenām uzņēmumu, kas e, e, ir pārkāpuši e, šos noteikumus, e, var nodarīt kaitējumu citiem. E, kā ir, ja komisija domātu par sociālo ietekmi, ja komisija citu veidu pieeja pieņemt? Apvienotā karalistē Piemēram, e, e, tā, e, šādu pārkāpumu ļauj uzņēmumu vadītājs diskvalificēt tā vietā, lai likt sods. Un tas palīdz arī izdzīvot uzņēmumu darbiniekiem, varbūt inteliģentu filozofiju, varbūt mēs varētu kaut ko no tā mācīties. Un ir arī citi piemēri. Mm, esmu pārliecināts, ka esam dzirdējuši no citām valstīm, kur mēs varētu darīt to pašu. Uh, Es domāju, ja mēs eh, apkoposim informāciju, par to mēs varēsim daudz darīt, lai eh, eh, darba vietas nezaudētu šīs kārtēļu likumdošanas pārkāpumu ietekmē. Paldies, Skinnerkungs! Tagad Stīlera kundze brīvā mikrofona procedūrā vienu minūti. Paldies, priekšsēdus kundze, es nerunāšu gar, gribu apsveikt kolēģi sacīto šovakar. Mēs redzam, ka mums ir plašas pilnvars attiecībā uz konkrētas likumdošanas pārkāpumiem un aizsarga, patērētāja aizsardzību. Tāpēc gribu jautāt komisijas kundzei, kā Gozes un citur ir jautājuši, ko mēs varam darīt labāk attiecībā uz prevenciju. Vai mēs izmet, e, aplūkojam rūpīgi vislabāko praksu dalībvalstīm, kā teica Skinners. Es domāju, ka e, šeit ir svarīgi ņemt vērā e, valsts locekļu atbildību personīgo, kā arī Skinners teica, un kādu laika grafiku. Pēdējais runātājs Kēlī, kungs, vien minūte. Paldies, priekšsēdz kundze. 81, 101 un 102 uh, uh, kopienas līgumā visi uh, šos uh, kartē likumdošanas jautājumus skārts, uh, aizliedz vienošanās par cenām un uh, ir grūti uzlabot to, kas eksistē. Lūk, virsraksts. Um, cenu Eh, automašīnu cenas tikai 2009. gadā eh, krīzes eh, reizē pa spīti ir ļoti maz samazinājušies. Tātad šeit ir daudz norādījumu uz karteļiem, bet vai tas tiešām tā ir? Ja ir daudz lietaus, tad uh, automātiski krīt uh, lielopu gaisa cenas. Uh, Skinner kungs, es domāju, ļoti interesantu priekšlikumu izteica, ka viņš teica, ka e, varbūt jāliek direktoriem, e, uzņēmuma vadītājiem maksāt. Tātad es domāju, mums ir jādara e, vēl daudz, bet mēs dodamies pareizi virzienā. Paldies! Paldies, un tagad vārds e, komisāra kungam e, šo diskusiju noslēgumā. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es uzklausīju visus e, argumentus. Un uh, Mm, stāstīšu par šo diskusiju arī Žokimam Almuņas kungam, manam kolēģim. Un viņš pats arī teica, ka nu, nav tāda īpaša iemesla pilnīgi jaunu likumdošanu ierosināt par sodiem, jo šī eh, likumdošana 1.2003 ir uh, līdz šim bijusi veiksmīga. Par um, direktīvu uh, komisija um, visu laiku uzman tās pielietošanu, komisija ir atvērta visiem ieteikumiem par uzlabošanu, un šādā izpratnē tas, ko jūs šeit pieminējāt, ir ļoti liederīgs Skinner kungs, Kozes kungs, Lēns kungs. kungs Mēs neesam pret zināmu elastīgumu mūsu kontrolas praksē, mūsu noteikumu pielietošanā, jurisdikcijā, direktīvās, lai atbilstu tai ekonomiskai situācijai, kas aizvien vēl ir sarežģīta. Bet jāsaka, ka Almaņas kungs šobrīd neredz iemeslu pārskatīt 2006. gada direktīvu. Viņš ir apmierināts ar to, kā šī direktīva darbojas. Un tā ir bijusi arī pietiekami elastīga. Mēs arī esam tā šādi rīkojušies, lai atbilst šai sarežģītai uh, finanšu situācijai, uz kur norādīja daži no jums. Uh, Uh, soļu, uh, sodu aprēķināšanas mehānisms ir saistošs arī komisijai un obligāts uzņēmumiem, jo komisija uh, nevar um, sodus uzlikt, uh, izņemot, kā tos labi pamatojot uh, uh tiesas varā uh, anulēt sodus. Un tagad par uh, Indvelds kundzes uh, teikto dažādās uh, sankcijas, kas būtu atšķirīgas no tieši no sodiem, ir jāizvērtē, cik tas ir iespējams, kā to var ietvert mūsu šodienas uh, juridiskajā plānā. Un ja ir alternatīvas dalība valstīs, tad. Uh, Nu, tās tiek um, piemērotas tikai minoritārā gadījumā, uh, minoritārajā daudzumā, mm, salīdzinot ar kopskaitu. Uh, un uh, individuāls uh, sankcijas tām nevajadzētu apdraudēt visu šo sistēmu, uh, sodot pārkāpumus, uh, un arī uh, tas fakts, ka uzņēmuma vadītāji tika individuāli uh, sodīti, tika uzlikts viņiem sankcijas, tas ir iespējams, un tas. Uh, Ne, uh, samazina uzņēmuma pienākums atbilst konkurences noteikumiem. Konk konkurēt spējas uh, politikas attīstīšana un strikta pielietošana, varbūt arī profilaktiska, lai uh, novērstu pārkāpumus iekšē tirgo. Mums ir administratīva sistēma, lai pāraudzītu uh, konkrētas noteikumu korektu pielietošanu. Ir daudz priekšrocību šai sistēmai, ir arī uh, jurisdikcija tiesē, tiesiska, kas atbalsta uh, Uh, šo sistēmu. Sančes Presedokungs runāja par caurskatāmību. Arī uh, to pieminēja diskusijās par uzraudzību. Ir uzlabojumi, kas ir iespējami, protams, un arī elastīgums, uh, arī direktīvā, kuru es tikko minēju. Un kā jau teicu, ka šogad tika um, labākās prakses um, pieredze izmantot. Un tagad par um, tādiem um, attīstītākiem instrumentiem. Uh, Stīlēs kundze par to uh, runāja. Šeit mēs varam izvērtēt to dažādu programmu kontekstā, tās ir ļoti nozīmīgas, un es domāju, ka uzņēmumi nopietni uztver šo izvērtēšanas programmu, un tā ir arī zināma profilakses daļa. Un kā jau Gozes kungs teica, ka profilaks ir vienmēr labāk nekā sodīšana un pēc tam saka labošana ir uzņēmumi, kas dažkārt cieši savā ziņā no šīs, šiem sodiem un arī ir pēc tam sociālas problēmas, ko, tā, ko šāds sod var izraisīt. Un mēs ļoti uzmanīgi raugamies uz attīstību dalību valstīs, it īpaši arī situācija MVU. Uh, un kā jau mūsu Baltajā grāmatā tiek norādīts, mēs taisamies piedāvāt, uh, lai rīkotos. Uh, tādā izpratnē, ka mēs izvērtētu arī sekas dažādiem uh, soļiem. Un tādēļ komisija ir sākus publiskas konsultācijas šajā jautājumā. Paldies! Paldies, komisāra kungs, jūsu uzstāšanās noslēdz šīs diskusijas. Nākošais darba kārtības punkts ir um, vienas minūtes uzstāšanās. Uh, vairāk kolēģi ir. Uh,